Mm, paldies! Herzlichen Dank, komisār! Paldies, komisāra kungs! E, tā, tad e, jau Madagaskaras jautājums ir veikts un balsošana pēc pusstundas. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā šo pēcpusdienu ir Gvantanamo lēmums par gadāmo nāves sodu izpildi. Un kā jau iepriekšējā gadījumā, vispirms es dodu vārdu Tanaka kungam priekšsēdētāja ECR grupa uzskata, ka nāvisoda izpildi ir um, katra deputāta um, sirdsapziņas jautājums. Daudzi um, miljoni iedzīvotāji Eiropas Savienībā joprojām ir par nāvisoda izpildi. Šeit ir runa par vienu no bīstamākajiem teroristiem pasaulē, kas ir uh, Tad, kad mēs iepazīstamies ar šo rezolūciju, es domāju par saviem eh, vēlētājiem, kur ciet no Alkaidas uzbrukumiem Londonā pirms dažiem gadiem. Šis ir asimetrisks karš pret terorismu, un tas rada neparedzētas sekas, līdz ar to ir nepieciešama jauna jurisprudence starptautiskajā mērogā. Eh, Guantanamo mums liek pārdomāt šo traģisko situāciju un liek uh, padomāt arī par to, kā ASV uzņems milzīgu slogu cīņā pret terorismu. Eiropas uh, Savienības uh, iestādēm ir jānodrošina tas, ka tiesas process notiek godīgi un civiltiesā. Paldies! Paldies Tanakungam un nākamā runātāja Anna Gomeša. Right. Eiropa ir pret nāves sodu. Tas ir jāceļ un Eiropas Savienības augstajai pārstāvēji un Polijas eh, prezidentūrai formāli jāpieprasa, lai netiktu izmantots nāves sods, vēršoties pret Guantanamo ieslodzītajiem. Eh, Alna Šīrī gadījumam ir jābūt kā paraugam turpmāk. Šāds te nāvisoda piespriešana ir pilnībā pret mērķiem, kāda ir cīņai pret uh, terorismu. Jau būšu laikā tika pārkāpt noteikumi, eh, kas attiec starptautisko tiesvedību, un Obama solīja eh, slēgt Guantanamo ieslodzījumu vietu. Uh, Un Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu bijis vairāk jāpalīdz Obamai īstenot to. Arī kongresam tas bija jādara eh, un jāvēršas pret lēmumu no jauna izmantot Guantanamo ieslodzījumu vietu. Un tāpat ir jāvēršas pret šo lēmumu, kas paredz eh, uz eh, nezināmu laiku turēt ieslodzītos, pret kuriem nav izvirzīta vēl pagaidām nekāda apsūdzība. Eiropas Savienībai skaidri jāpasaka, vai nu viņiem tiek izvirzīta apsūdzība, vai arī viņi tiek atbrīvot pamatoti. Minētais cilvēks ticis turēts slepenā ieslodzījuma vietā Polijā, un nākamajai Polijas prezidentūrai līdz ar to ir īpaša atbildība. Tai ir jāpanāk tas, lai cilvēks, pret kuru ir lietot vārdarbību un spīdzināšanu, lai viņam būtu tiesības uz taisnīgu tiesu, nevis uz militāro tiesu. Ir pienācis laiks tiesībām, gan Eiropas Savienībā, gan ASV. Paldies! Zilās kartītes procedūras ietvaros Kačmaret kungs vēlas uzdot jums jautājumu, vai jūs piekritīsiet atbildēt komešas kundze. Lūdzu, Kačmaret kungs. Um, Cinemā kolēģi, man ir sekojošs jautājums. Kur jūs saņēmāt informāciju par šo slepeno ieslodzījumu vietu Polijā? nav nekādu pierādījumu, kas apstiprinātu to, ka šāds cietums ir bijis mūsu valstī. Kur jūs saņēmāt šādu informāciju? Gomešas kundze, jums vārds. Priekšsēdētāji, šis parlaments veica izmeklēšanu tā dēvēto ieslodzīto pārsūtīšanas programmas ietvaros, un tas par norādīja uz to, ka ir vairākas valsts, kurās bija šādas ieslodzījuma vietas. Viena no valstīm bija Rumānija un otra bija Polija. Mēs zinām, ka ir Šis tas tika atrasts arī Lietuvā, un parlamentārā izmeklēšanas komiteja tika izveidot arī šajā valstī. Tāpēc mēs sagaidām no Polijas prezidentūras pienācīgu izmeklēšanu, lai uh, atklātu patiesību par šiem nopietna, šīm nopietnajām apsūdzībām. Paldies! Vēl uh, divi jautājumi, kurus mēs vēlētu, kurus kolēģi vēlas uzdot uh, zilās kartītes ietvaros bet nav iespējams vairāk uzdot jautājumus. Tagad vārds Veržjā kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Goja grupa pieņēma lēmumu nepievienoties šai rezolūcijai par Guantanamo. Mēs nenosodam saturu, bet mēs esam pret dažiem principiem un es nožēloju to, kādā veidā mēs esam strādājuši pie šīs rezolūcijas sagatavošanas. Mēs mēģinājām izmantot piesardzīgus formulējumus, lai vērstos pret cilvēktiesību pārkāpumiem attiecībā pret valsti, kas eh, cenšas uzurpēties par labāko demokrātijas aizstāvi pasaulē. Gvantanamo lieliski parāda, kā tad ir šī valsts, kā tiek pārkāpt cilvēktiesības un, kā, un tas viss tiek darīts uh, cīņas pret terorismu vārdā. Cilvēki e, tiek turēti ieslodzījumā vairāk nekā desmit gadus, e, lai pret viņiem netiktu piemērot noteiktam saskaņā ar ASV tiesvedību. Tā patiesībā ir iztiešāšana bez tiesas. Daudzi no viņiem tikuši spīdzināšana, tā skaitā arī Eiropas Savienības teritorijā, Rumānijā, e, Lietuvā un Polijā. Uh, Mēs nevaram um, pieļaut to, ka cilvēktiesības netiek ievērotas mūsu teritorijā. Es nožēloju to, ka ir tikusi sagatavot šāda rezolūcija un ka mums neizdodas uh, virzīties uz priekšu, ievērojot cilvēktiesības pasaulē. Jānosāda minētās personas uh, sodīšana ar nāvi un mums ir jānosoda arī ASV uh, pieeja šajā jomā ir jācenšas panākt to, lai Obama mainītu savu politiku attiecībā uz militāriem tribunāliem. Paldies! Paldies, silā kārtīt, kur pacēls prēdas kungs. Veržā kungs, vai jūs atbildēsiet uz jautājumu? Prēdas kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, man būtu jautājums eh, Veržā kundzei. Žēl, ka nevarēju uzdot šo jautājumu arī Gomešas kundzei. Varže, vai Veržā kundze uzskata, ka um, uztrot šīs apsūdzības attiecībā, attiecībā uz Rumāniju un Gomešas kundze attiecībā uz Poliju, vai jūs uzskatāt, ka tas palīdzēs Alna Širī liktenim? Kādā veidā šī atsaukšanās uz uh, apsūdzībām ļaus mums vērsties pret nāves sodu izpildi? šī rezolūcija ir par nāvsodu, nevis par šīm apsūdzībām. Paldies! Paldies, Predas kungs! Mēs piedalījāmies tajā pašā sanāksmē, bet acīm redzot, mums nav vienāda izpratne par lietām. Es esmu pret divējādu pieeja attiecībā uz cilvēktiesībām. Uh, Attiecībā pret dažām valstīm mēs eh, rīkojamies ļoti vispārīgi, bet eh, citos gadījumos runa ir tikai un vienīgi par atsevišķiem gadījumiem. Šīs rezolūcijas sagatavošana ir bijusi patiesībā karikatūra, un tāpēc es izgāju no sanāksmes zāles. Paldies! Predes kungs, eh, jums tiek dots vārds. Jā, paldies priekšsēdētājiem.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 Paldies. Tagad prēdiskungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos, lai mēs pievērstu uzmanību šim konkrētajam gadījumam, proti runāt par Alna Širī. Iespējams, ka šim cilvēkam tiks piespriest nāvis sots militārs komisijas uh, vārdā, un es vēlētos atgādināt to, ko Tanukungs arī atgādināja, proti Alna Šīrī tiek apsūdzēts ļoti nopietnos noziegumos. Viņš ir piedalījies atentātā ASV karakuģim, tāpat arī uzbrukumam Francijas tankuģim, un mūsu nostāja attiecībā uz nāves sodu ir tāda, ka mums ir jāpieprasa ASV iestādēm nepiespriest šo sodu. Vienlaiks man jāsaka arī, ka EPP Viena no svarīgākajām prioritātēm ir labas transatlantiskās attiecības, kas būtu balstītas uz virkni kopīgu vērtību un cilvēktiesību ievērošanu. Mēs visi esam eh, šodien apņēmības pilni nosodīt uh, terorismu uzbrukums. Es domāju, ka šajā ziņā mēs varam būt visi solidāri. Uh, bet mēs nevaram runāt par ASV, vienlaiks runājot par diktatūrām, kuras vēlas aizsargāt veržāku un acīm redzot. Prēdis kungs, vai jūs atbildēsiet uz jautājumu zilās kartītes ietvaros? Komešas kundze. Prēdes kungs, ko jūs varat teikt par to, ka šorīt šajā parlamentā daudz kolēģi, tā skaitā arī es klaus, klausījās uh, Eiropas padomas cilvēktiesību komisāra teiktajā, un viņam tika uzdots jautājums, un viņš skaidri atbildēja uz to, sakot, ka viņš ir saņēmis apstiprinājumu tam, ka ir nopietnas uh, aizdomas par to, ka ir bijuši slepeni apcietināšanas centri Polijā, Lietuvā un Rumānijā. Un viņš šobrīd gaida izmeklēšanas rezultāts. Es vēlētos priekšsēdētāji, ka es neesmu naidīgi noskaņot pret ASV. Es tikai un vienīgi apbrīno ASV, kas aizstāv cilvēktiesības un kas atšķirs no teroristiem e, un vēršas pret viņiem un cenšas ievērot cilvēktiesības. Paldies! Paldies! Tagad vārds Prēdas kungam. Liels paldies, Gomešs kundze! Jūs man dodat iespēju vēlreiz pateikt, ka es nosodu to un nožēloju to, ka šajās diskusijās jūs neņemat vērā Rumānijas varas iestāžu viedoklis. Atgādināšu, ka Rumānija ir Eiropas Savienības dalībās, un jūs varat vismaz uh, minimālu uzticēšanos veltīt mūsu varas iestādēm. Starp citu, Rumānijas varas iestādes ir eh, sniegušas visu informāciju, kas ir bijusi to rīcībā. Mēs esam uzsākuši visas izmeklēšanas Bukarestas e, lidostā, Konstants lidostās, citās lidostās, satelīta novērošanas centri. E, esam izmantojuši visu informāciju, kas ir bijusi mūsu rīcībā. Centuši, esam centušies sadarboties ar izmeklēšanas e, vedējiem, un es nesaprotu, kāpēc šajā repliku spēlē jūs neticat tam, ko saka partnera valsts iestādes Gomešas kundze. Rumānija ir Eiropas Savienības sastāvdaļa. Paldies! Viena minūte tiek dota atbildēji, bet acīm redzot ir vēl viena zilā kartīta. Veržā kundze vēlas uzdot jums jautājumu. Ja jūs piekritīsiet, tad jums būs vēl 30 sekundes atbildēji. Veržā kundze, lūdzu! Es eh, ievēroju, ka Predes kungs eh, atvirzās no galvenā jautājuma aizstāvot Rumāniju, bet ne jau par to ir runa. Man ļoti žēl, ka viņš ir nācis klajā ar uzbrukošiem un apsūdzošiem izteikumiem attiecībā uz mani. Es nekad neesmu aizstāvējusi nevienu diktatūru, nekur pasaulē. Es vienmēr esmu nosodījusi cilvēktiesību pārkāpumus, neatkarīgi no tā, kur tie tiek izdarīti. Tāpēc es aicinu jūs atsaukt savus izteikumus un, un pateicos jums jau iepriekš. Paldies, un kāda būtu jūsu atbilde, Prēdis kungs? Es eh, no kolēģis teiktās sapratu, ka runa bija par jautājumu. Es nedzirdēju jautājumu. Es arī turpmāk uzskatu, ka nav likumīgi vienlaikus runāt par demokrātiju, kā piemēram ASV demokrātiju un Eiropas Savienības demokrātiju, un vienlaikus runāt par sabiedrībām, kurās var, pie varas ir autoritāru režīmu, totalitāru režīmu, kas pārkāp cilvēktiesības un likumu attiecībā pret saviem pilsoņiem. To es vēlējos teikt. Ja veržā kundze, kundze aizvainojuši mani izteikumi, es par to paužu nožēlu un man tik tiešām jāsaka nožēlu par notikušo. Paldies, un tagad nākamais runātājs Vēbers kundze. Thank you, Chair. Paldies. Mēs par to labosim, par to balsosim pēc debatēm. Un, manuprāt, tas ir labs piemērs, kas ļauj mums parādīt, cik mēs esam spējīgi turēties paši pie saviem principiem. Parlamenta, parlaments vairāk kārt ir reaģējis uz šādiem draudošu nāves soda gadījumiem, un Par šīm pamattiesībām ir runa arī šajā gadījumā ar Muhamedu Alnāšīrī. Šī sistēma nekādā gadījumā neatbilst startautiskajiem standartiem un neļauj cilvēkam rēķināties ar taisnīgu tiesu. 2009. gadā referents, kas nodarbojas ar šo jautājumu, lūdza ne, nespriest, nepiespriest nāves sodu, ko ir, nu, ko ir akceptējuši vai ko vēlas militārā komisija. Mums ir jāņem vērā vispārējās cilvēku tiesības. Paldies, Vēberas kundze, Lohbīleras kundze, paldies, priekšēdētāji komisāra kungs, pašreizējā ASV valdība sākotnēji apliecināja, ka tā slēgs Guantanamo nometni cietumu. Diemžēl tas nav noticis, nav bijis konsekventas rīcības un nav arī slēgtas šīs tā saucamās militārās komisijas, kas it kā nāk tiesu vietā. Uh, Un šajā gadījumā mēs pat redzam, ka draud cilvēku sodīšana ar nāvi. Tāpēc mūsu rezolūcija pieprasa no institūcijām un arī visām dalību valstīm darīt visu iespējamo, lai Alna Šīrī netiktu sodīts ar nāvi. Ir jāprasa arī, lai ASV pakļautos nāves soda moratorijam un iekļautos šajā pasaules um, nu, procesā, kura gaitā jau 96 valstis ir atteikušās no uh, nāvisoda piemērošanas, un tagad šo valstu skaits, kas piemēro nāvisodu, ir 58. Uh, Al-Nashīri tiek turēts cietumā un ir ticis pakļauts smagai spīdzināšanai. Uh, Arī mēs esam atbildīgi par to, lai šī situācija tiktu mainīta, lai beigtos klusēšana par to. Un arī šodienas debates parāda, ka nav lielas jēgas satraukties par antiamerikāniskām noskaņām. Daudz uh, vairāk mums ir nepieciešams strādāt ar uh, faktiem, ar patiesiem faktiem, uh, par to runāja arī Gomešas kundze un uh, cilvēktiesību apakškomitejā arī ir bijusi runa par to, ka Polijā bija centrālās izmeklēšanas pārvaldes uh, slepeni cietumi. Paldies! Tagad uh, došu politisko grupu uh, runātājiem vārdu vispirms Poselta kungs. ASV nav vislielākā demokrātiskā valsts, bet gan trešā lielākā. Bet ja Indija kā otrā lielākā pasaules demokrātija pēc, ap, pēc Eiropas Savienības um, apliecina, ka tā nav īsti nu, demokrātiska valsts un pašreizējā. Ja situācija liecina par tādu kā nesakritību. Mēs cīnāmies par startautiskajām cilvēktiesībām, bet eh, Guantanamo ir pilnīgā pretrunā šiem principiem. Un eh, arī šīs militārās tiesas nav saskaņā ar pamata cilvēktiesībām, uz kurām vispār ir dibināta mūsu savienība cilvēktiesības Guantanamo netiek ievērotas. Un tas nozīmē, ka mums, mūsu svarīgajiem partnerim, proti ASV, ir jāpasaka, ka tas mums nav pieņemams. Turklāt šī pozīcija bija vienota visās politiskajās grupās, un cita starpā arī tautas partija iestājas par to, lai Guantanamo tiktu slēgts. Un, protams, arī Eh, opuriem ir jāsaņem taisnīgs sods, bet tam ir jābūt taisnīgam. Paldies! Zilo karti ceļ Tanoka kungs. Vai jūs atbildēsiet uz jautājumu? Es eh, respektēju Poselta kungu lielākā demokrātija ir Indija pēc manām domām. Nekad neesmu dzirdējis, ka Eiropas Savienību sauktu par valsti, vai tiešām jūs to tā apteicāt? Eiropas Savienība jūs acīs ir valsts. Vinstons Čērčils sacīja, ka mums ir jāizveido Eiropas Savienotās valstis. Citāts. Tagad runās Palecka kungs sociāldemokrātu grupas vārdā. Priekšsēdētāji, eh, tas, ka ASV joprojām tiek piemērots nāvis sots un situācija Guantanamo uh, eh, patiesībā apdraud ASV uh, eh, mēģi aizsargāt cilvēktiesības. Obama savulaik paziņoja, ka viņš slēgs Guantanamo bāzi, bet mums uh, Viņš, mums vispirms ir jāraugās, vai ASV eh, valdība tik tiešām īsteno solīto un pārtrauks un uzlabo šo sistēmu, kas attiecas uz ieslodzīto uh, iztiesāšanu, jo īpaši tas sakāms par Al-Nashīrī. Ir ļoti grūti uh, paskaidrot cilvēkiem Eiropā un pasaulē, kāpēc uh, nāvis sots ir pilnībā atcelts Uh, Ukrainā, Krievijā, Kazahstānā un citviet, bet ka tas joprojām ir spēkā ASV. Es tik tiešām ticu, ka mēs pavisam drīz saņemsim labas ziņas arī no ASV. Paldies! Paldies Palecka kungām. Nākamā runātāja Šāks kundze Alda grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Neviens, eh, nepiekritī, neviens nebūs pret to, ka mums ir jācīnās pret um, terorismu un vainīgie jāsauc. Um, pie atbildības godīgā tiesā, bet tā dēvētajā cīņā pret terorismu mēs eh, riskējam apdraudēt vērtības, kuras aizsargājam, vēršoties pret terorismu. Ja mēs paraugamies uz cilvēktiesību eh, pārkāpumiem, ja mēs pieļaujam to, tad mēs ļausim teroristiem uzvarēt. Mēs esam mazāk uzticami un vairāk ievainojami. Deklarācija par eh, karu kara pret uh, terorismu beigām bija apsveicami, bet paziņojums uh, par to, ka Obama grasās tikt galā ar uh, situāciju Guantanamo, uh, Ehm, tomēr liek mums paraudzīties uz to, kas patiesībā tiks darīts. Mums ir jāvēršas eh, pret spīdzināšanu, tā skaitā spīdzināšanu Eiropas Savienības teritorijā. Jā, mums ir jāpaliela, jāpaukstina savi standarti, un tas nozīmē, ka mums ir jācenšas eh, atklāt runāt par valstīm, kas tikušas iesaistītas šajā procesā, pat ja eh, šķiet, ka šajā parlamentā ir grūti to darīt. Eiropas Savienība un ASV ir jāstrādā kopā nevis, vēršu, nevis pārkāpjot cilvēktiesības, bet vēršoties pret lielākajiem draudiem reģioniem visā pasaulē. Mēs, mums ir kopīgas pamatvērtības, bet, eh, kas attiecas uz eh, nāves sodu, es eh, esmu ļoti lepna par to, ka tas ir atcelts Eiropas Savienībā centīsimies panākt to, ka cilvēktiesības tiek ievērotas neatkarīgi no tā, vai runa ir par draugiem vai par ienaidniekiem. Paldies! Paldies Šākas kundzei, nākamā runātāja Hautals kundze. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties visiem tiem kolēģiem, kuri atgādināja par to, ka domājot par cilvēku tiesībām, mēs varam balstīties tikai un vienīgi um, par godīgu attieksmi un nediskriminatīvu attieksmi, neatkarīgi no tā, par kur reģionu pasaulē ir runa. Neatkarīgi no tā, vai tas notiek Eiropas Savienības teritorijā vai ārpus Eiropas Savienības. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks, kad Eiropas parlamentam būtu vēlreiz jāparaugās uz to, uh, kāda ir bijusi Eiropas Savienības dalībvalstu iesaistīšanās šajā ieslodzīto pārsūtī, pārsūtīšanā. Es domāju, ka nevajadzētu baidīties, paraudzīties taisnībai acīs, un es domāju, ka jauns ziņojums Eiropas Savienībā noteikti varētu uh, sniegt labāku ieskatu notikušajā, un tas uh, ļautu kliedēt arī uh, šos te nepamatotās aizdomas. Šorīt Eiropas eh, padomas eh, cilvēktiesību komisārs eh, Hamarberg kungs skaidroja mums, ka šis nav stāsts, kas ir beidzies, tas joprojām notiek, un viņš vēlētos, lai Eiropas parlaments sadarbotos ar Eiropas padomu šajā svarīgajā jautājumā. Paldies! Paldies Hautels kundzei, kas izteicās zaļo grupas vārdā, un tagad vārds Mērfī Gunkam, kas runās goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! imperialistu um, negodīgums um, lieliski parāda to, kas notiek Guantanamo. Wikileaks um, sniegtā informācija mums sniegus labāku ieskatu tajā, kā tiek pārkāpts cilvēktiesības Guantanamo cilvēku spīdzināšanu brutālā veidā, lai um, panāktu informāciju un atzīšanos. Un tas parādīs arī to, ka simtiem cilvēku, kas tika ieslodzīti Guantanamo, patiesībā tika turēti tur bez jebkādiem pierādījumiem. Obama ne tikai nav izpildījis savu solījumu slēgt šo briesmīgo cietumu, bet mm, nav arī pārtraucis šo te militāro tiesāšanu e, ieslodzītajiem. Tas ir pilnībā jāpārtrauc un pašreizējiem ieslodzītajiem jābūt piekļuvēji godīgam tiesas procesam un jāatklāja arī informācija par visiem šiem spīdzināšanas cietumiem, kas iespējams ir bijuši Eiropas Savienībā. Ir jāatklāja visa informācija par. Um, ieslodzīto pārsūtīšanu, un šī praksa ir jāpārtrauc. Paldies! Paldies! Es redzēju, ka zilo kartīti ir pacēls Predskungs. Vai jūs piekritīsiet atbildēt uz viņu jautājumu? Lūdzu, Predskungs! Es vēlētos uzdot jautājumu Mērfī kungam. Vai jūs tikpat ātri varētu parunāt arī par to, kā politieslodzītie tiek uh, spīdzināti Kubā. Paldies jau iepriekš. Mērfīkungs. Es varu pievienoties Veržāk kundzei, kas teica, ka es neatbalstu spīdzināšanu un uh, sliktu izturēšanos. Bet es domāju, ka šī gadījumā mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem, un man šķiet, ka tas notiek lielākajā imperialistiskajā valstī pasaulē, proti ASV, un tas būtu jānosoda. Paldies, un tagad nākamais runātājs Dārtsmat kungs. Skatīsimies perspektīvā. Ieslodzīto skaits Guantanamo kopā ir 775. Tas ir kopējais ieslodzīto skaits. Un šis parlaments, protams, satraucas par individuālu cilvēku tiesībām un viņu tiesību ievērošanu. To var saprast, bet vajadzētu atzīt, ka daži no ieslodzītajiem rada problēmas. Piemēram, Britu pilsonis tika arestēts Afganistānā kaujas laukā, viņš bija bruņots un viņš paskaidroja, ka viņš atrodas Afganistānā lai mācītos datorzinības. Parlamenta um, iestāšanās par to, ka jābūt likumīgai tiesai visiem šiem ieslodzītajiem, to visu var saprast, bet likumam būtu vēl lielāks spēks ja eh, parlaments vairāk izmantotu tā saucamo Eiropas aresta orderi un tā iespējas. Un tas ļautu arī izvairīties no tādām um, um, nelikumīgiem arestiem. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad vārds Silvestra kungam. Priek, priekšsēdētāja kungs, pirms pieciem gadiem bija las, varēja lasīt, ka pieci no dviņu e, toņu atentātiem divreiz tika apsūdzēti. E, Obamas valdība ir e, oficiāli ir paziņojis par iespēju ierosināt procesu, izmantojot Guantanamo un militāro komisiju. Protams, ka šādi noziegumi ir nosodāmi, un mēs esam sašutuši par visiem teroristu uzbrukumiem. Tomēr ir svarīgi, lai tiktu atcelts nāvesots, un tas jebkurā gadījumā. Es jau teicu, ka mēs esam vienmēr bijuši pret eh, jebkuriem cilvēku pamatiesību pārkāpumiem, lai kur tie arī nenotiktu. Tāpat kā arī mēs eh, bija sūdzējāmies par eh, Farinas cilvēktiesību pārkāpumiem, jo viņš nevarēja saņemt Caharovu balvu. Un kolēģis runāja, ka tas ir politiskās manipulācijas instruments. Paldies, Nīns! priekšsēdētāja runa ir par to, ka um, cilvēktiesības tiek izmantotas kā instruments. Mēs atsakāmies nosodīt ASV par kriminālo praksi, kādu tā izmanto Guantanamo. Mēs atsakāmies atzīt Eiropas Savienības dalībvalstu atbildību, lai gan tās ir atļāvušas ies, ieslodzīt un spīdzināt cilvēkus slepenos cip cietumos. Mēs atsakāmies runāt par nepilngadīgajiem, kas tomēr ANO tiek atzīti kā um, bērni karēvi un kas arī tikuši spīdzināti Guantanamo bāzē. Bet attiecībā uz citām valstīm mēs nekā nekavējoties nosodam diktatūras. Mēs balsojām par sankcijām, un tad, kad runa ir par mums pašiem un ASV, nu, tādā gadījumā cilvēktiesības nav vairs tik liela problēma. Mēs vēlamies, lai cilvēktiesības tiktu piemērots vispārīgāk, un mēs vēlamies, lai mūsu attieksme vadītu tikai un vienīgi vēlme kalpot iedzīvotājiem un pilsoņiem. Un mums ir jānosauda ASV par cilvēktiesību pārkāpumiem tieši tāpat, kā tiktu nosodīts Eiropas Savienības dalībvalsts, kuras tiktu atzīts um, līdzvainībā. Nepārtraukt ir jāievēro starptautiskās eh, tiesības un visbeidzot ir jāpārtrauc šāda spīdzināšana un cilvēku nogalināšana, aizbildnoties ar cīņu pret terorismu. Un visbeidzot, bieži vien ir, mēs daudz to esam teikuši un visbeidzot ir jāslēdz šī Guantanamo bāze tieši tāpat kā jā, jādod Kubai tās teritorija kopumā. Paldies! Paldies un tagad brīvā mikrofona procedūra redz Kukankungs vēlas izteikties lūdzu. Ďakujem pekne, pane predsedo Paldies, priekšsēdētāji! Tiesības uz dzīvību ir ļoti nozīmīgs tiesības eh, cilvēktiesību ietvaros, un nāvsodam nav vietas demokrātiskā sabiedrībā. Eiropa šobrīd ir vienīgais reģions pasaulē, kur nāvsods ir pilnībā izskaust. Tiemžēl ir atlikusi tikai un vienīgi Baltkrievija, kas to piemēro. Es vēlētos uzsvērt, ka Eiropas Savienība ir stingri apņēmusies panākt nāves sodu um, atcelšanu visur pasaulē. Nav šaubu par to, ka transatlantiskās attiecības ir ļoti vērtīgs Eiropas Savienībai, tieši tāpat kā mūsu savstarpējā sadarbība cīņā pret terorismu. Taču uh, Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai izteiktu atbalstu ASV iestādēm, lai tās necenstos, eh, pies, lai tās nepiespriest nāvsodu Al-Nashirī kungam. Noslēgumā es pievienojos arī visiem tiem kolēģiem, kur aicināja tās valsts, kurās joprojām ir spēkā eh, nāvisods, ievērot Eiropas Savienības eh, modeli un atcelt nāvisodu un padarīt um, eh, nāvisodu atcelšanu par vispārēju uh, principu. Visur, kur nāvisods tiek piemērots, tas būtu jānosoda. Paldies! Paldies Kukan kungām un tagad nākamā runātāja Kretu kundze. Uh, Ņemot vērā šo viedokļu apmaiņu, es vēlos eh, tikai teikt, ka es, vēl, es piekrītu kolēģiem, eh, tad, kad mēs izsakām šādas apsūdzības, tik nopietnas atsūdzības attiecībā uz kādu no dalībvalstīm, mums ir jābūt pārliecinātiem par to, mums ir jāsaņem eh, informācija, pirms mēs kādu apsūdzam. Tālāk par runājot par tēmu, es domāju, ka ASV ir pienākums atcelt nāves sodu. Uh, Eh, transatlantiskās attiecības ir balstītas uz kopīgu vērtību kopumu, un tāpēc es ceru, ka ASV varas iestādes būs apņēmīgāks un pārtrauks nāvis sodu piemērošanu. Eh, tagad es vēlētos atbildēt kolēģim un vēlos teikt, ka mūsu eh, pozīcija attiecībā uz nāvsodu nenozīmē, ka mēs novērtējam par zemu strateģiskās partnerattiecības ar ASV. Mēs vēlamies, lai mums būtu augsta līmeņa partnerattiecības. Tas ir svarīgi gan Eiropas Savienībai kopumā, gan mūsu uh, pašvalstī. Un ne jau tikai EPP ir svarīgas transatlantiskās attiecības, arī sociālistiem. Paldies! Paldies! Redzu, ka Predskungs vēlas uztot uh, zilo kartīti, bet uh, brīvā mikrofona procedūras ietveros nav iespējams uzdot jautājumu runātājiem. Tagad vārds Romero Iruēdis kungam. Es gribētu izcelt šo jautājumu. Tas nav būtisks tikai nāves soda dēļ, bet arī tāpēc, ka tas ir viens no diviem zināmajiem upuriem, kas ir slepeni tikuši spīdzināti un par ko ir zināms Eiropā. Un es ceru, ka Eiropā Nu, tomēr es gribētu uzsvērt, ka rezolūcijā ir jāprasa, lai tiktu veikta pilnīga izmeklēšana par uh, šīm aizturēšanām un slepenajām aizturēšanām un spīdzināšanām. Un Libes komiteja ir apņēmusies izstrādāt pašiniciatīvas ziņojumu un arī Fabras ziņojumā ir runa par to, ka šis jautājums noteikti paliks mūsu uzmanības lokā. Ferreiras kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Mm. Atkal mēs e, esam konfrontēti ar skumju piemēru politikā, ka tiek mērīts ar diviem mēriem. Šajās debatēs ir runa par cilvēktiesību pārkāpumiem, kurus izdara ASV iestādes, proti e, vardarbīga apcietināšana, tiesas procesa nepieejamība un nāvesots. Atsevišķos aspektos e, Amerika saņēma arī atsevišķo ES eh, dalību valstu atbalstu izmantojot to teritoriju. Diemžēl rezolūcijā nav nevienas vārds eh, attiecībā uz pārmetumiem Eiropas Savienībai vai dalību valstīm. Ja būtu runa par citām valstīm, tad rezolūcija izskatītos citādāka. Tagad iznāk, ka rezolūcija ir vēlmes, un rezolūcijā mēs rakstām, ka mums ir ciešas transatlantiskās attiecības un kopīgās vērtības. Kur tad te parādās liels respekts pret cilvēktiesībām. Noslēgumā gribētu teikt, ka, protams, ir nepieciešams slēgt Guantanamo, bet ir vēl svarīgāk, lai Kuba atgūtu suverenitāti attiecībā uz šīs teritorijas daļu. Paldies, un tagad vārds Koraholu kundzei. Kiitos, arvoisa puhemies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs visi esam vienisprātis par to, ka Eiropas eh, Savienībai ir jāturpina eh, sadarbība cīnoties pret starptautisko terorismu. Tāpat ir skaidrs, ka karš pret teroristiem nedrīkst notikt uz cilvēktiesību un citiem pamatiesību pārkāpumiem. Eiropas Savienība jau sen ir cīnījusies pret spīdzināšanu un nāves sodu. Tas attiecas arī uz Alna Širī. Mūsu pamatprincips ir karš pret teroru, karš pret terorisma cēloņiem un ne nāvesodam. Mēs eh, zinām, ka transatlantiskās attiecības norisinās dalītās eh, tiesību jomās, gan eh, universālās cilvēktiesību jomās, gan citās. Tāpēc ASV ir jāslēdz Guantanamo un šīs mm, apcietinājuma vietas. Paldies! Un tagad kitos. Vai vēl kāds ir, kurš gribētu runāt, tad Kačmareka kungs vēl būs przewodniczący! wielu posłów mówiło o dowodach na istnienie więzi. paldies priekšsēdētāji kolēģi runāja par to ka rumānijā un polijā cip nu, uzturējis slepenus cietumus kuros tika cilvēki arī spīdzināti vai attiecīgie pierādījumi nav jāsūta uz prokuratūru Polijā. Ja jums tiešām ir pierādījumi šiem apgalvojumiem, tas ļoti noderētu ģenerāla prokuratūrai Polijā. Mēs gribētu izmeklēt šīs lietas. Un šajā parlamentā tika izveidota īpaša komiteja, un viens no uh, pārstāvjiem ārdās uh, un uzstājās mēdījos Polijā proti ar to, ka um, šie cietumi ir bijuši un tas viss ir rakstīts dokumentos, bet kad viņam lūdzu tos parādīt, tad viņš saka, ka viņš nemaz nav tos redzējis, bet tie tomēr pastāvot. Asējas kundze lūdzu. Priekšstādātāja kungs, mīļie kolēģi. Zināmā mērā diskus, šī diskusija un politiskie strīdi ir negluži atbilst rezolūcijas mērķim, lai gan vienlaicīgi zālē un Eiropas Savienībā kopumā mēs, protams, gribam katra e, cilvēka tiesības aizstāvēt kodīgā tiesas ceļā, un arī mēs esam pret nāves sodu. Mēs esam pret nāves sodu jebkurā gadījumā, neatkarīgi par, no tā, e, par kādiem e, noziedzīgiem nodarījumiem ir runa. Un e, mēs zinām, ka apsūdzības, kas celtas pret Alnaširi, ir ļoti smagas. Viņš esot piedalījies noziegumos, kuru rezultātā ir e, bijuši lieli upuri. E, protams, mēs neakceptējam šos noziegumus, mēs neakceptējam terorismu, bet mēs iestājāmies par to, lai katram cilvēkam būtu tiesības uz godīgu tiesas prāvu, un mēs esam par to, lai likvidētu nāves sodu. Un tagad ir pienācis laiks komisijai un komisāram Ettingeram. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Eiropas Savienība eh, sadarbojas ar ASV cīnoties pret terorismu un cieši sadarbojas. Eh, tomēr vai tieši tāpēc mēs uzskatām, ka cilvēktiesību aizsardzībai arī terorismu apkarošanas kontekstā ir ārkārtīgi liela nozīme. Šī gada jūnijā mēs ASV un Eiropas Savienība uh, parakstījām kopīgo deklarāciju, sagatavojām kopīgo deklarāciju par vēršanos pret teroru, kurā ir rakstīts, ka eh, cīņa pret terorismu ir jābūt savietojama ar pamatiesībām un tiesiskas valsts principiem. Šī vienošanās paredz, ka visi tiesas procesiem ir jānotiek eh, tiesiskā ietvarā un jāievēro eh, tiesu tradīcijas pēc iespējas organizējot godīgu, ja iespējams atklātu tiesas procesu procesu. Jau vairākus gadus Eiropas Savienība pieprasa, lai Guantanamo tiktu slēgtas. E, ilgāko apcietinājumu bez tiesas procesa mēs uzskatām, ka tas nav savienojums ar starptautiskajām tiesībām. Eiropas e, Savienība atzinīgi vērtēja to, kad pirms diviem gadiem Obama uh, solīja, ka gada laikā uh, tiks šis uh, cietums slēgts. Kopā ar ASV mēs vienojamies par ziņāmu ietvaru, kas veidotu pamatu uh, noziedznieku Eh, atla, at, vai nu atlaišanai, vai pārvešanai uz citām, eh, uz kādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs joprojām esam gatavi atbalstīt ASV, eh, lai slēgtu šo te nometni un sadarboties ar ASV. Tomēr šī gada mārta mēs Tagad eh, zinām, ka ir eh, prezidents devis apstiprinājumu Guantanamo tālākai inst, eh, pastāvēšanai. Tagad mēs gaidām, ka par šo jautājumu tiktu diskutēts ASV kongresā un tomēr tiktu, cen, būtu centieni slēgt Guantanamo. Mēs Eiropas Savienība un visas dalība valstis krasi iestājāmies pret nāvis sodu to mēs pārstāv, šo domu mēs pārstāvam mūsu attiecībās ar visām pasaules valstīm. Un tāpēc mēs aicinām ASV uh, likvidēt nāves sodu visā valstī, uh, kā arī ASV štatu līmenī. Un pieprasām apžēlošanas tiesības individuālos gadījumos. Tāpēc mēs esam norūpējušies par katru gūstekni, kuram varētu draudēt nāves sots. Mēs reķināmies ar to, ka ASV iestādes vēl nav pieņēmušas lēmumu par to, vai Alna Širī tiks piemērots nāvisots, kā arī viņa piekciem sabiedrotājiem, ka, eh, kuri arī apsūdzēja par noziegumiem pirms eh, desmit gadiem. Uh, Es eh, jums apliecinu, ka Eiropas Savienība ļoti vērīgi seko notiekumu attīstībai un ka mēs izsakām savas šaubas eh, ASV iestādēm attiecīgā formā gan saistībā par apcietinājumu, gan nopisaut. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Tad ir dībai. Tagad eh, Guantanamo debatas ir slēgtas, un mēs balsosim tūliņ pēc, mēs būsim, pēc tam, kad būsim pabeiguši Ukrainas tēmu. Tātad Jūlija Timošenko un pārējie bijušās galdības.